noslēguši balsojumu. Šīs te eh, plenārsēdes protokols tiks iesniegts nākamajā plenārsēdē. Ja eh, nekādu iebildumu nav, tad mēs nodosim attiecīgiem eh, attiecīgi rezolūcijas to adresātiem un novēl visiem jauku ceļmāju.